Hello. Hello. Hello. Hello. Uh, ladies and gentlemen, please take your seats. Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas. Mēs tūlīt sāksim sēdi. Wznawiam posiedzenie. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w... Es uh, atklāju sēdi. Uh, sēdi, kas tika pārtraukts 9. septembrī. Mēs atsākam tātad darbu. Sākumā man jums ir, diemžēl, jāinformē par to, ka ir mīris Egons Klepš, bijušais Eiropas parlaments.